Godātie kolēģi, gribētu jūs aicināt uh, atkal ieņemt savas vietas šajā sēžu zālē šo pēcpusdienu. Mums ir tas gods uzņemt divus poļu ministrus - transporta ministru un pēc tam turisma ministru. Pirmkārt, man ir ārkārtīgi liels prieks sveikt šeit Gravačika kungu Ceru, ka izrunāju viņu uzvārdu puslīdz pareizi. Viņš prezentēs Polijas prezidentūras programmu transporta komitejai. Pēc viņa pie mums ieradīsies Sovijaskas kundze, kas ir atbildīga par turismu nozari. Ministras kundze tātad. Liek nekavējuši laiku, gribētu sveikt Grabatska kungam teikt eh, sirsnīgs apsveikumu vārdus. Mēs ar lielu interesi gaidīsim eh, jūsu uzrunu un tūdaļ pat dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Dāmas un kungi, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Šī gada 1. jūlijā Polija ar lielu prieku uzņēmās Eiropas Savienības prezidējošās valsts statusu Eiropadomē. Protams, tas uzliek mums ļoti lielu atbildību. Mēs arī saprotam visus tos izaicinājumus, ar kuriem Eiropa šobrīd sastopas, it īpaši šajā ļoti sarežģītajā krīzes periodā, kurā mēs dzīvojam. Mēs esam mēģinājuši labi sagatavoties šai prezidentūrai. Pēc vislabākās sirdsapziņas darījām šo gatavošanās darbu. Mums jau ir notikusi vesela virkni tikšanos. Esam tikušies ar Brian Simpsonu, jūs komitejas priekšsēdētāju, tāpat arī ar dažādiem koordinatoriem un politisko grupu vadītājiem. Esam tikušies ar parlamentu komiteju vadītājiem Pirmā tikšanās notika Strāsbūrā pagājušajā nedēļā, kad parlaments tur atradās plenāra sesijā. Mēs toreiz runājām par ļoti svarīgu direktīvu, kas ļaus iekasēt sodus ceļu, par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Šodien ar lielu prieku stādīsim jums priekšā Polijas prezidentūras programmu un tās prioritātes. Nav šaubu par to, ka transports ir viena no svarīgākajām tautsamniecības nozarēm. Ja nav efektīvas transporta sistēmas, tad tautsamniecība ne Eiropas Savienībā kopumā, ne dalībvalstīs nevar veiksmīgi attīstīties tā nespēs stāties pretī pasaules mēroga izaicinājumiem. Mūsu pilsoņi vēlas efektīvu iedarbīgu transporta sistēmu, viņi vēlas pārvietoties droši, ātri. Gatavojoties prezidentūrai, mēs paturējām prātā šīs pilsoņu vēlmes. Polijas prezidentūra pievērsīs uzmanību tādiem jautājumiem, kā TNT tīkla pārskatīšana. Šobrīd mēs gaidām Eiropas komisijas dokumentu šajā jautājumā un ceram, ka komisija nāks klajā ar to septembrī. Tad mums būs nedaudz mazāk kā trīs mēneši, lai izstrādātu kopīgo pozīciju. Mēs zinām, ka tas ir ļoti īss laiks, taču mēs saprotam, ka šis uzdevums ir ārkārtīgi svarīgs. Eiropas komisijā jau ir veikts ļoti intensīvs darbs pie šīs tīkla pārskatīšanas jautājumu un tik iesaistīts dalību valsts. Polijas prezidentūra vēlas nodrošināt to, lai pārskatītais dokuments par TNT tīkliem būtu pietiekami līdzsvarots un visaptvarošs, lai tas piedāvātu Eiropas Savienības iekšienē e, konsekventu transporta sistēmu, lai tas stiprinātu transporta sakarus ar trešajām valstīm, un patreizējā situācijā ļoti svarīgi ir arī darīt tā, lai transporta nozara palīdzētu Eiropas Savienībai pārvarēt krīzi. Gribētu uzsvērt, ka transporta politikā ļoti svarīgi ir reģionālie aspekti, tāpat arī starptautiskie aspekti Mēs vēlētos pievērst uzmanību tādām lietām kā šaurās vietas šajā te transporta sistēmā, sadarbības starp dažādām dalību valstīm un arī ar valstīm ārpus Eiropas Savienības. Mēs uzskatām, ka ļoti svarīga ir pamatatīkla izstrāde un tāpat arī sakari ar tuvējām kaimiņu valstīm. Ļoti ceru, ka padomes sēde 12. decembrī varēs apstiprināt šo gala dokumentu. Vēl kāds jautājums, kas ir tieši saistīts ar TNT tīkliem, ir transporta saiknes ar trešajām valstīm. Tādēļ Polijas prezidentūra ir plānojusi strādāt par pamatu ņemot komisijas paziņojumu pār Eiropas Savienību un tās kaimiņu reģioniem par jaunu pieeju sadarbībai transporta jomā. Mēs mēģināsim izstrādāt uh, padomas secinājumus, kurus cerams pieņems 6. oktobrī. Ja runājam par jūras transportu, tad Polijas prezidentūra pievērsīs uzmanību jūras lietu sociālajai darba kārtībai. Tiklīdz Eiropas komisija būs iesniegusi attiecīgo dokumentu prezidentūrai, mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai panāktu maksimālo progresu šī jautājuma virzīšanā. Šeit tiks iekļaut ļoti daudz svarīgi jautājumi. Pirmkārt būs paziņojums no komisijas par jūras lietu sociālo darbu kārtību. Tiks iesniegts priekšlikums par direktīvas grozīšanu, kas attiecas uz minimālām apmācībām jūr, jūrnieku profesijās. Tiks iesniegts komisijas priekšlikums, normatīvais priekšlikums par jūras darba konvencijas ievērošanu Eiropas Savienības dalību valstīs. Polijas prezidentūrai šajā pakotnē galvenais jautājums ir uh, eh, STCV direktīvas pārskatīšana. Tā ir tāda direktīva par jūrnieku apmācību minimālo līmeni. Eiropas komisija ir solījusi šo direktīvas priekšlikumu izstrādāt līdz jūlijam, bet sliktākā gadījumā septembrī. Tad prezidentūrai būs reāls pamats, no kuras var sākt tālāko darbību, negaidot, par, negaidot ka komisija izstrādā sīkākus, detalizētākus elementus. Gribētu izcelt šos te jūrnieku apmācības jautājumus, kas tieši saistīti ar jūras transporta drošību. Prezidentūra vēlas pieņemt vispārējo pieeju ši, šim jautājumam 12. decembra Eiropadomē. Mēs turpināsim iepriekšējo prezidentūru uzsākto darbu, proti Beļģijas un Ungārijas prezidentūras uzsāktos pasākums tādos jautājumos kā regulas grozīšana attiecībā uz Eiropas jūras drošības aģentūru. Mēs vēlamies paplašināt šīs aģentūras darbības aptvērumu un mainīt tās pārvaldības struktūru. Sagatavošanās darbs tika pabeigts jau šī gada jūnijā. Sagatavošanās nozīmē, ka tika pieņemta vispārīgā pieeja šai te eh, aģentūras reformai. Eiropas parlaments arī sagatavoja pirmo Eiropas parlamenta atzinumu uzmetumu šajā jautājumā. Mēs esam mēģinājuši būt pēc iespējas precīzi šī te priekšlikuma īstenošanā, taču galvenais mūsuprāt ir ieviest šī teksta nevis burtu, bet garu. Ļoti svarīgi ir atšķirt starp šīs aģentūras galvenajiem uzdevumiem un papildu uzdevumiem. Mēs e, domājam, ka aģentūrai noteikti ir jādod papildus vērtība. Mēs nevēlamies, lai tā nodarbotos ar dažādām nevajadzīgām darbībām, pasākumiem. Flekenšteina kungs bija referents Eiropas parlamentā par šiem jautājumiem, viņ, viņa uzskata arī līdzīgi polijas prezidentūras uzskatiem. Mēs uzskatām, ka šī uzskatu sakritība ir ļoti labs izais punkts tālākai sadarbībai šī jautājuma risināšanā. Polijas prezidentūra vēlas turpināt darbu pie šī jautājuma, cieši sadarbojoties ar Eiropas parlamentu. Protams, mēs eh, mēģināsim pieņemt šo vienošanos jau pirmajā lasījumā. Eh, lai to varētu izdarīt, mums ir jāpanāk politiska vienošanās ar padomu decembrī. Tālāk parež pie gaisa satiksmes. Polijas prezidentūrai gaisa satiksmes pakotni noteikti būs prioritāte. Saskaņā ar to, ko informāciju, ko esam saņēmuši no Eiropas komisijas, uh, Šī pakotne varētu tikt publicēta oktobrī. Tās galvenie normatīvie projekti ir sekojošie. Pirmkārt, operatīvo darbības laiku sadalīšana lidostās, kravu pārkraušana un trokšņu menedžments lidostās, tāpat arī paziņojums par lidostu kapacitāti. prezidentūras uzdevums ir grozīt patreizies regulas par kravu pārkraušanu. Mums ir maz laika šī priekšlikuma izstrādāšanai, un tādēļ mēs mēģināsim jūs iepazīstināt ar to, cik tālu ir panā, panāks progress šajā jomā jau 12. decembrī. Vēl kāds jautājumu loks, pie kura strādāsim, ir tieši saistīts ar vienotajām Eiropas debesīm. Šajā jomā Eiropas komisija jau ir mums piedāvājusi mandāta projektu uzsākt augsta līme, sarunas par augsta līmeņa nolīgumu noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Eiro kontroli. Šo mandātu īstajā versijā varēs izsniegt padomas sēdes laikā oktobrī. Bez tam mēs gaidām, ka oktobrī komisija nāks klajā ar vēl kādu paziņojumu. Paziņojums būs par to, kā tiks finansēts un, pārvaldi, finansēt un pārvaldīt, pārvaldīt pāreja uz Cīzara projekta trešo posmu. Prezidentūra cer, ka padomas tikšanās laikā decembrī varēs pieņemt secinājumu šajā jautājumā. Mēs atbalstām Eiropas komisiju tās sarunās ar trešajām valstīm par aviācijas nolīgumiem ieskaitot arī tādas valstis kā tās, kas ieska, ir iesaistīts austrumu partnerības programmās. Mēs eh, dosim komisijai mandātu runāt par aviācijas nolīgumu noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānu. Tāpat es ceru, ka komisija varēs pabeigt sarunas kas ir jau uzsāktas par šo jautājumu ar citām valstīm, jo īpaši ar Ukrainu un ar Moldovu. Tālāk pāriesim pie sauszemes transporta. Šajā jomā polijas prezidentūra pievērsīs uzmanību pirmās dzelzceļa pakotnes pārskatīšanai. Tas ir vitāli svarīgs jautājums. Kā jūs zinat, 16. jūnijā padomi pieņēma vispārējo pieeju šīs direktīvas. Uh, grozīšanai kompromiss bija sarežģīti panāks, taču mēs uzskatām, ka tas ir labs, un arī prezidentūra uzskata, ka tas ir labs izējas punkts mūsu vēlmei izveidot stiprinātu un konkurēt spējīgāku transportu šajā transporta jomā. Esam gatavi sadarboties ar Eiropas parlamentu šī jautājuma izstrādāšanā un cerams tiks pieņemta jaunā dzelzceļa pakotne. Gatavojoties prezidentūrai, mēs jau satikāmies ar referentes kundzi, Serakjānī kundzi. Ar viņu mums bija ļoti konstruktīva saruna par dzelzceļa jautājumiem. Un tādēļ es ar pilnu pārliecību varu teikt, ka sadarbības starp prezidentūru un Eiropas parlamentu šajā jautājumā būs lieliska. Prezidentūra grozīs padomas regulu par ceļu transporta notikumu reģistrāciju par tā sauktiem tahogrāfiem. Komisija saprot, ka ir nepieciešams grozīt spēkā esošos tiesību aktus, lai paaugstinātu digitālo tahogrāfu efektivitāti ir nepieciešami ļoti konkrēti noteikumi par profesionālo šoferu braukšanas un atpūtas laikiem. Tas ir ļoti svarīgi, lai varot drošību uz ceļiem un lai uzlabotu šoferu darba apstākļus. Prezidentūra ir paredzējusi decembra padomas laikā pieņemt vispārējo nostāju šajā jautājumā. Un visbeidzot gribētu jūs informēt par to, ka septembra sākumā Polijas prezidentūra organizēs neformālu Eiropas Savienības transporta ministru sēdi. Prezidentūra piedāvā šīs sēdes laikā apspriest tādus jautājumus kā infrastruktūras finansēšanas ārpus budžeta avoti. Esmu pārliecināts, ka patreizajā krīzes situācijā, ar kuru sastopas Eiropa, šādas debatas par ārpus budžeta finansējuma avotiem ir ļoti nepieciešams. Es ceru, ka visi kopā mēs varēsim apmainīties ar vērtīgu pieredzi šajā jomā, un tas ļaus mums nonākt pie kopīga secinājuma un risinājumiem. Dāmas un kungi, Polija jau septiņus gadus ir Eiropas Savienības dalība valsts. Eiropas Savienības padomas prezidentūra ir pirmo reizi mums šāds uzdevums. Un mēs esam centušies tam sagatavoties pēc iespējas labāk, no pēc vislabākās sirdsapziņas. Mēs uzskatām, ka sadarbība ar Eiropas parlamentu noteikti būs ļoti laba un auglīga, un mēs kopā varēsim atrisināt ļoti daudzus aktuālus jautājumus Eiropas Savienībā. Paldies! Minister, very... Paldies, ministra kungs, liels paldies jums par jūsu uh, vēstījumu, un tagad es došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem, vispirms Groškungs no Eiropas Tautas partijas grupas. Paldies, priekšsēdētāji, kungs. Es vēlos pateikties Polijas prezidentūrai par mums nu pats sniegto informāciju. Es jums vēlu panākumus, ministra kungs, jo šī jūsu izklātītā programma ir ļoti a, plaša un tālējoša. Varat rēķināties ar mūsu atbalstu Eiropas parlamentā pat vairāk nekā iepriekš. Uh, jo mēs patiešām vēlamies, lai padome ar jūsu palīdzību uh, veidotu eiropeiskāku nostāju nekā tas ir bijis uh, pēdējo mēnešu laikā. Jūs pievēršaties ļoti svarīgiem jautājumiem uh, tādiem kā TNT. Mm, tas šis jautājums jau nav nekas jauns. Parlaments pie tā ir strādājis jau sen. Uh, ir ļoti būtiski, lai Trans-Eiropas tīkli transporta jomā kļūtu par konkrētu Eiropas projektu. Tas būs iespējams tikai tad, ja tiks samazināts uh, projektu skaits un katram no tiem tiks piešķirts lielāks finansējums. Ir komisijai jāsaglabā ticamība šai jautājumā. Uh, Un mēs zaudēsim kādu uzticību, ja 20 gadus mēs runāsim par prioritātēm, kuras nekad netiek īstenotas. Un mums tomēr ir jāroda izēja no strupceļa. Uh, jūs uh, pieminējāt balto grāmatu, arī šai jautājumā parlaments vēlētos ar jums sadarboties, lai turpmākām desmitgadēm noteiktu prioritātes. Un šeit varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Gaisa satiksmes jomā ir svarīgs jautājums, kas skar lidostas un kontrolas sistēmu attīstība ir tādi, kas vēlas atkāpties no ambicioziem plāniem. Eh, mēs tāpat nevaram teikt, ka visu atrisinās tirgu. Šeit ir nepieciešams eh, stingrāks eh, regulējums. Ir būtiski, lai mēs Eiropā virzītos uz priekšu. Es jau norādīju Ungārijas prezidentūrai, un es to atkārtoju tagad. Es ceru, ka Uh, ka mēs uh, varēsim noslēgt līgumu un ievērot izvirzīto grafiku. Tālāk vēl viens jautājums, par ko mēs esam daudz diskutējuši šeit parlamentā, proti uh, ķermeņa skeneri. Mēs nevēlamies piedzīvot to, kas jau notika šogad, ka uh, pēdējā brīdī valstis maina savu nostāju, kā tas bija attiecībā uz šķidrumu pārvadāšanu. Un es uh, ceru, es vēlos, lai šā gada beigās, varbūt nākošā gada sākumā vēlākais dalībvalstis būtu gatavas un spējīgas uh, ievies 2013. gadā visus tos pasākums, kas bija paredzēti. Ceļa satiksmes jomā jūs minējāt svarīgs jautājums, tāds kā tahogrāfs. Protams, tahogrāfi uz, palīdz uzlabot satiksmes drošību, uzlabo uh, Uh, autovadītāju darba apstākļus, bet tie tomēr ir jāpieskaņo reālai situācijai, tīpaši attiecībā uz pārobežu uh, pārvadājumiem, jo dažos reģionos prasības ir daudz stingrākas nekā citās valstīs. Es nobeigumā gribu norādīt, ka mēs uzskatām jūs par ļoti nopietniem partneriem arī uh, Uh, attiecību veidošanā ar trešajām valstīm. Mēs priecājamies par jūsu prezidentūras darba uzsākumu un varētu pilnībā rēķināties ar Eiropas Tautas partijas atbalstu. Tagad vārds uh, Alkadrāvī kungam no sociālistu un demokrātu grupas. Paldies! Uh, ministra kungs. Es pirms vēlos jūs sveikt parlamentā mūsu grupas vārdā un vēlēt jums panākums prezidentūras laikā. Jūs uzskaitījāt daudzus svarīgus jautājumus, tomēr vairumā gadījumu ir nepieciešams vispirms komisijas priekšlikums, lai tos varētu risināt jūs vēlaties visu to paveikt, bet nav droši, kā jūs to varēsiet tiešām izdarīt. Es tagad visu neanalizēšu, bet pievērsīšos diviem, trim svarīgākiem jautājumiem. Vispirms aviācijas pārvadājumi. Tā ir viena no jūsu prezidentūras prioritātēm. Jūs runājāt par uh, par lidostām, par Cēzara programmas trešo fāzi, par Eiropas vienotajām debesīm. Atšķirībā man, no mana kolēģa, es esmu nedaudz nobažījies par to, vai dalība valstis līdz 2012. gada beigām spēs iedarbināt uh, to, kas ir paredzēts šo FAPS, tā ir skaitā. Uh, Es domāju, ka mums ir jāvirzās uz priekšu visas Eiropas interesēs, lai veiktu um, ar darbības apjomu saistītas ietaupījumus un arī vidas aizsardzības pasākums. Tāpat gaisa satiksmes jomā mēs jau runājām par drošību, bet uh, nav nekas uh, izskanējis par drošības pasākumu finansējumu. Mans uh, kolēģis Jorgs Laitfrīds uh, arī var apliecināt, ka šis jautājums ir iestrēdzis padomē jau ilgu laiku. Varbūt polijas prezidentūra to varētu tagad atkal uh, izvilkt no strupceļa. Uh, Tālāk uh, par uh, uh, jūras pārvadājumiem, protams, šie sociālie jautājumi, tas ir mūs ļoti interesējošs jautājums. Tāpat par jūras satiksmes drošības aģentūras kompetences paplašināšanu. Un tagad par TNT. Mēs atrodamies ļoti izšķirošā periodā ir jāizveido go, tagad geogrāfiskā karte ar koridoriem, asīm, lidostām, kas eh, jāuzskata par šī tīkla pamatelementiem. Bet vienlaikus ir jārūpējas par to, lai mums būtu konsekventa pieeja un lai viss iecerētais tiktu īstenots un tiktu paredzēts atbilstošs finansējums šiem pasākumiem. Tādēļ ir ļoti svarīgas arī debats par daudzgadu finanšu plānu un par budžetu. Runājot par TNT transportu, mēs liekam akcentu uz tiem projektiem, kam ir Eiropas līmeņa pievienotā vērtība un uzskatām, ka citiem projektiem būtu nepieciešams mazāks finansējums, un mēs vēlamies noteikt principu, vai nu tiek izmantoti līdzekļi, vai tie tiek zaudēti. Ja kāda dalība valsts vēlas īstenot kādu projektu, tā saņem Eiropas finansējumu, bet ja uh, šis uh, projekts netiek paredzētajā laikā īstenots, tad finansējums tiek zaudēts un līdzekļi tiek novirzīti citur. Un visbeidzot, pēdējais punkts - budžets, tas nav tieši jūsu kompetence, bet es lūgtu jūs kopā ar jūsu kolēģiem, kas ir atbildīgi par budžeta jautājumiem, pārdomāt par to, kā labāk aizstāvēt transporta nozari. Tagad kopere, Koreperā ir iesniegts priekšlikums par 2012. gada budžetu, un šis uh, priekšlikums paredz ietaupīt 101 miljonu eiro TNT tiklo salīdzinājumā ar komisijas priekšlikumu. Mēs nevaram no vienas puses izvirzīt tālajošus mērķus un pēc tam nogriezt 101 miljonu finansējumu šiem projektiem. Un es aicinātu jūs tiešām pievērst uzmanību šiem jautājumam. Runājot par daudzgadu finanšu schēmu, komisija ir nākusi klājā ar priekšlikumu. Tagad turpināsies debates turpmākos gados un ir jārūpējas, lai tiktu paredzēts atbilstošs finansējums transporta nozars projektos līdz 2020. gadam. Eh, jūs pieminējāt arī citus jautājumus, bet es pievērstos, manuprāt, svarīgākiem jautājumiem tagad liberāļu grupas vārdā. Gracias, prezidente. Bilbao kundze no liberāļiem. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, mums ir teikts daudz darba kārtību un ļoti daudz pienākumu, bet vispirms es gribētu pateikties eh, prezidentūrai par sniegtiem skaidrojumiem savas grupas vārdā sacīt, ka mēs piekrītam Eh, piedāvātājai kārtībai un esam gatavi analizēt eh, darba plānu attiecībā uz jūrnieku apmācību un arī pārskatīt eh, EMSA iniciatīvu. EMSA ir vairāki grozījumi, kur arī runa par um, jūrnieku apmācību, lai varētu uzlabot drošību uz jūras. Un mēs piekrītam šīs direktīvas pārskatīšanā jo uzskatām, ka tās uzlabos ne tikai jūrā strādājošo situāciju, bet arī kopumā runājot par drošību uz jūras un attiecībā uz lidostu paketi. Mūsu grupā ar nepiecību nepacietību gaida iespēju analizēt rezultātus, taču mēs uzskatām, ka lidostu pakete visa iniciatīva ir paredzēta, lai vidot vienotās debesis, ko mēs, par ko mēs daudz runājam, taču tas varētu būt kā impulss, galīgais impulss, lai varētu izveidot šis vienotās debesis. Un ir, tie būtu rīki, lai mēs varētu izstrādāt risinājumus, kas būtu efektīvi gadījumam, ja situācijas ir sarežģīta. Un es apsveicu arī un kopīgi ar jums atbalstām nepieciešamību pēc vienošanās ar trešajām valstīm, kur jūs pieminējāt ar Azerbaidžānu, Ukrainu, Bulgāriju. Un mūsuprāt, tas ir nozīmīgi iekšē attīstībai un kohēzijai. Pirmā dzelzceļa paketē mēs zinām, ka nav viegli nonākt pie risinājuma. To mēs redzējām runāt par pirmo dzelzceļa paketi, un mēs gribētu lūgt īpašus spūlīs, lai varētu apkopot tik ļoti atšķirīgās nostājas un pozīcijas, bet es gribētu uzdot jautājumu jūsu prāt. Jūs miniet datumus, bet kas būtu visbūtiskākais tie atslēgas vārdi, lai panāktu vienošanos pirmajā dzelzceļa paketē? Es gribētu, lai jūs norādītu eh, līdz eh, cik tālu esat gatavi eh, iet, lai mēs redzētu, kāda ir nostāja parlamenta grupās. Tālāk par transeiropas tīkliem. Uh, būs pārskatīšana, kas ir paziņota ar finanšu samazinājumu, un mēs ar jums atbalstām nepieciešamību pārdomāt par inovatīviem kritērijiem, lai varētu finansēt, finansēt šos projektus. Un Aldi grupa jau ir organizējusi vairākas darba dienas šajā sakarā, un eh, valsts privātā sektora partnerība jau ir devusi savus augus, lai varētu turpināt darbu, lai neparalizētu iesākto un lai veidotu nepieciešamās infrastruktūras Eiropas attīstībai un kohēzijai. Runājot par turismu, vēlos sacīt, ka mūsuprāt ir svarīgi, kā jūs to norādījāt, e, dot savu impulsu, jo turisms ir viena no mūsu alde grupas prioritātiem. Un tā kā mēs uzskatām, ka Eiropā ir ārkārtīgi liels potenciāls, kas dos iespēju attīstot turismu, attīstot ekonomiku, veidot darba vietas, kas būtu kvalitatīvas, ja mēs to paveicam labi. Un visbeidzot, attiecībā arī uz dzelzceļu eh, tirgu. Jūs neminējāt dzelzceļa uzņēmumus, un es, eh, vai tas bija tā iecerēts, vai jūs nesat domājuši pa, pie tā strādāt, vai un saistīt to ar pirmo dzelzceļa paketi? Paldies, Bilbao kundze, gribu atgādināt to, ka turisma ministrs būs nākošais, tāpēc ar turismu saistītie jautājumi tos varat uzdot turisma mi eh, ministram Gorbāčikam. Atvainojiet, saka runātāji Vandālinkungs. Jā, vēl komunīna ministrs. Paldies. Sveicam jūs mūsu vidū, ministra kungs, un apsveicam polijas prezidentūru pa, eh, saistībā ar uzsākto darbu. Un eh, uzskatu, manuprāt, ļoti patīkami, ka jūs sākāt savu darbu ar um, zemeņu izdalīšanu, norādot, ka polīgā šo labu, diemžēl, esmu alerģisks pret zemenēm, bet tas nekas. Un es gribētu tomēr jūs aicināt turpināt strādāt tādā pašā garā. Bet tagad daži tēmati, sakot ar to, kas um, man ir visciešāk pie sirds, kas ir jūras transports. Ar gandarījumu konstatēju, ka tā ir viena no jūsu prioritātēm. Un vienmēr ir jāmeklē līdzsvars starp uh, drošību un uh, nodarbinātību. Es gribētu pieskarties. Uh, Vēl vienam aspektam šajās debatēs, vai to pievienot šīm diskusijām konkrēti, uh, E, profesijas valdzinošo raksturu. Mēs redzam, ka aizvien vairāk e, jūras braucēju nav eiropieši, un tas ietekmē savā veidā jūras nozari, viss, kas notiek, e, viss, kas notiek ostās un, un piestātnēs, to ietekmē šī parādība, taču nedrīkst aizmirst šīs profesijas pievilcību jauniem eiropiešiem. Otrakārt, un es nedzirdēju par to runājam paketu sakrā, bet tomēr tas ir ļoti svarīgi, un tā ir iekšzemes kuģošanas paketi. Jūs zināt, ka ir komisijas priekšlikums, taču Eh, gribu, lai jūs eh, uzstājat pie komisijas, lai šī iekšzemes kuģošanas pakete e, tiktu virzīt uz priekšu. Varbūt jūs esat jau runājuši par to ar komisiju un, un raustījuši to aiz plecas tālāk par. E, Transeiropas tīkliem ļoti labi, ka viedokļu apmaiņas notiek, bet mēs zinām, ka Eiropa pārdzīvo dziļu krīzi. Praktiski katru dienu sanāk kopā Eiropas finanšu ministri, lai lemtu par izkļūšanu no krīzes, un tas eh, tiešā veidā ietekmēs Transeiropas tīklu. Es ceru, ka būs vismaz viena pozitīva ietekme konkrēti, ka visi pūliņi tiks piemēroti tiem eh, tīkliem, kas ir pašā centrā šajās operācijās un eh, kas pie, pie tā mm, ietilpst, kas nē. Es nedomāju, ka mēs šeit nerunāsim par eh, kādiem nelieliem dzelzceļa atzariem starp diviem, divām nomaļām stacijām, bet mēs runāsim par centrālajiem dzelzceļa tīkliem savienojumiem un, teiksim, ne visiem tiem, kur gribēs aizstāvēt visatšķirīgākos viedākus. Tālāk par gaisa transportu runājot, mums būs jārunā, protams, par slotiem, bet runājot par gaisa satiksmes eh, balto grāmatu un kopīgām līnijām gaisa transportā, it īpaši jārunā par gaisa transporta zaļināšanu, lai to padarītu videi draudzīgāku, kā to padarīt eh, tīrāku, klusāku Un pār slotiem runājot, es gribētu no jums dzirdēt, kādi ir jūsu iecerētie pasākumi, lai E, lidmašīnas, kas būtu klusākas vai kas ir ar mazāk CO2 izmešiem, saņemtu kādas priekšrocības. Šeit ir jārunā par pamudinājumiem, par burkāna sadaļu politikā visiem tiem, kas ir e, gatavi ieguldīt pasākumos mazāk piesārņojošos un trokšņainos, kā jūs esat iesaistījuši, e, iecerējuši iesaistīties šajā pasākumā. Un visbeidzot, autotransports. Vai mums ir nepieciešams vairāk regulējumu? Šaubos. Es domāju, ka mums ir vairāk jādomā pār esošā piemērošanu un izpildi, konkrēti runājot par darbu un atpūtas laiku jo noteikti tiek ievēroti ļoti atšķirīgā veidā dažādās dalību valstīs, un tie, kuri grib to respektēt, nevienmēr zina, kā to darīt, un pastāv ārkārtīgi liela nekonsekvenci šajā jomā Eiropā, kas rada problēmas eh, pasāku, eh, uzņēmumiem, vadītājiem un. Uh, un arī eh, kārtības nodrošināšanas spēkiem. Mums vajadzētu panākt vienmērīgāku visu esošo nosacījumu piemērošanu, un tas būtu jau eh, liels solis uz priekšu. Šī gada sākumā mēs organizējām plašu uzklausīšanu ar tautas partijas kolēģiem un visi transportā Uzņēmumi saka, ka viņi negaida jaunu regulējumu, ir pietiek nelielu regulējumu, bet e, ir vēlme, lai šie noteikumi un regulējumi tiktu piemēroti viendabīgā veidā. Paldies! Un Krāmerkungs pēdējais runātājs no zaļajiem. Paldies, e, priekšsēdētāji! E, e, e godāmies pārdomas pārstāvji. Jūs sacījāt, ka Polija pievienojas Eiropas Savienībai pirms septiņiem gadiem, un šī ir pirmā reize, kad tā uzņemas prezidentūru. Ja mēs būtu par to runājuši pirms 20 gadiem, tad es eh, tad mūs būtu eh, varējuši nosaukt par galīgi trakiem, taču pasauli ir mainījusies, un tāpēc es novēlu labu ceļu vēju jūsu prezidentūrai, jo tas būs uh, veiksmīgs solis visiem eiropiešiem. Es gribētu runāt par dažām lietām, ko jūs pieminējat. Degrande ziņojumā pagājušajā nedēļā mēs paudām to, ka sociālie standarti lidostu drošības personālam ir jāņem vērā. Tāpat arī izglītība izglītības eh, apmācības līmenis. Vai jūs piekrītam, ka šeit nedrīkst būt sociālā dempinga, runājot par drošības personālu? Tāpat jūs runājat par tahigrāfiem. Jūs zināt, ka ir daudz pārkāpumu, ka kontrols ir ļoti atšķirīgs Eiropā. Vai jūs esat gatavi iesaistīties kontrols pastiprināšanā, un vai jūs varat balstīties uz polijā gūto pieredzi? Jo mums ir sacīts, ka vadītāji ir dažkārt saukuši policiju, lai tiktu kontrolēti, jo transporta uzņēmums tiem lika turpināt braukt, lai gan viņi jau bija 40 stundas nomodā. Jūs runājāt par jūras transportu, un ir sociālā darba kārtība, bet ir arī ekoloģiskā darba kārtība. Un, um, Baltijas jūrā tas attiecas ne tikai uz Poliju, sākot ar 15. gadu emisiju apjomu ir jāsamazina, vai Polija atbalsta šos pūliņus. Tālāk jūs runājāt par e, Eiropas, e, par transeiropas tīkliem un Šorīt bija diskusija par ātrgaitas tīkliem Polijā, par savienojumiem ar Lietuvu, lai veidotu lielo Baltijas ceļu. Un transporta tīkli necieš no naudas trūkuma. Mums ir nepieciešama cita veida politika. Uh, 30 eh, šajos TRE ir vairāk četri lieli projekti. Tunels, eh, Brenners tunels, Lions Turīns tunels, eh, tilts pār Mesīnas šaurumu. Un ja būtu vairāk naudas, tas nenozīmētu, ka lietas virzītos ātrāk. Tas, kas mums ir nepieciešams, tas ir uh, tā ir pārskatīšana, tas attiec uz Eiropu un arī uz jūsu valsti. Ir e, koridors no eh, Vijas Baltikas caur jūsu valsti uz Adrijas piekrasti. Ir jāveido arī savienums starp eh, šo koridoru un koridoru Parīze Bratislava. Vīnē E, tiek uzdots jautājums, vai e, koridors ir jāsavieno ar šo, caur šopronu, astamērā vienkāršā veidā, vai ir jābūvē tūnelis salpos, kas izmaksātu dārgāk, kas atkal apgrūtinātu citu projektu īstenošanu. Tas ir tikai piemērs. Es varētu nosaukt vēl daudzus citus. Es varu nosaukt piecus projektus Vācijā. Uh, Eh, kuros eh, gadiem ilgi tiek ieguldīti līdzekļi bez rezultātiem. Vai jūs esat gatavi iesaistīties, ņemot vērā samazinātos finanšu resursus, investēt visefektīvākajā veidā un lai pārvirzītu transportu no autoceļiem uz dzelzceļiem tālāk? Uh, Eh, valsts privātās eh, partnerība. Mēs runājam jau par to gadiem ilgi, bet neko nedaram. Man ir cits risinājums. Šveica varbūt tāpēc, ka tā nav Eiropas Savienības dalība valsts, tiek galā ļoti labi. Ar savu ceļu nodokli viņi ir finansējuši tuneļa būvniecību. Es tā darītu visā Eiropas Savienībā, sākot ar zināmu kravas autotonnāža, tas ir pilnīgi iespējams Eiropas tiesībās, un jums būtu līdzekļu infrastruktūrām. E, mēs, mums ziņoja, ka eh, eh, Polija ir gatava novirzīt 1,2 miljārdus eh, eiro, kas ir paredzēti dzelzceļiem, tos pārvirzīt autoceļiem. Pēc maniem informācijas avotiem Polija šādu pieprasījumu ir izteikusi jūnija beigās, un pēc citiem avotiem šīs pieprasījums ir sagatavots. Un tas būtu precedents, ja mēs piekristu tad mēs riskējam tuvāko gadu laikā pieņemt tādus finansējumu projektu dzelzceļam, lai pēc tam redzētu, ka nauda tiek novirzīta citur. Un es domāju, gribu zināt, ko jūs domājat kā polijas transporta ministrs, kā arī Eiropas Savienības eh, prezidējušās valsts pārstāvis, lai mēs izvairītos no nepareizām prioritātēm. Tālāk runājot par lieliem projektiem. Uh, Bija ļoti interesanti jūs eh, klausīt, ka jūs eh, daudz domājat par lodzas staciju, kas ir jāmaina, jāmodificē eh, atgai cilcienu projektu ietvaros. Arī Študgartē ir bijusi līdzīga pieredze. Eiropas Savienība nefinansē šādu veidu pasākumu. Študgartē neko nesaņem, tāpat arī. Die Länder und Regionen verantwortlich ist, dass die europäische Arī E, citā pilsētā bija līdzīgs pasākums savukārt e, dzelzceļa nospaušanai var saņemt atbalstu. Jā, paldies. Man ir vēl pieci runātāji otrai sarunu kārtai, bet tagad ministra kungs jums vārds atbildēja. E, paldies par visiem šiem komentāriem, ko mēs šeit dzirdējām. Īpaši gribu pateikties par pozitīviem vērtējumiem, par labajiem vēlējumiem Polijas prezidentūrai. Jūs novēlējat mums veiksmi, drosmi. Bet gribētu pateikties jums arī par to, ka izteicāt atklāt savu viedokli par būtiskākajām problēmām, ar kurām polijas prezidentūrai būs jātiek galā. Tās nav tikai prezidentūras problēmas, tās ir Eiropas Savienības problēmas. Ar jūsu atļauju mēģināšu komentēt dažus no izteikumiem. Un mēģināšu arī atbildēt uz jūsu jautājumiem. Sākšu ar gaisa funkcionālajiem blokiem. Tā ir būtiska tēma, tā sauktie FAB. Šis jautājums nemitīgi tiek pieminēts Eiropas transporta politiku apspriežot. Polija uzskata, ka šie FABs gaisa funkcionālie bloki ir ļoti būtisks jautājums. Šobrīd esam iegājuši finiša taisnē, finalizējot nolīgumu ar Lietuvu. Mēs ceram, ka polijas prezidentūras laikā varēs parakstīt šo nolīgumu par Baltijas kopējo funkcionālo gaisa bloku. ja tas tā notiks, tas būs vēl viens apstiprinājums tam, ka mēs veltām īpašu uzmanību Eiropas vienoto debesu izveidošanai. Prezidentūras laikā mēs vēlamies risināt arī tehnisko Cezāra programmas dimensiju. Šo jautājumu pieminēja vairāk no jums, nevien Groša kungs bet arī Bilbao kundze. Ja mēs runājam par citiem ar aviāciju saistītiem jautājumiem, par tādiem kā ķermeņa skeneri vai šķidrumu un gēlu kontrolas lidostās, par drošības jautājumiem gaisa transportā kopumā tad jāsaka, ka mēs uzskatām, ka šīs tēmas ir ārkārtīgi nozīmīgas. Īpaši nozīmīga joma ir skeneri. Tā ir delikāta joma, jo šeit eh, runa ir par pilsoņu brīvībām un tiesībām. Tā ir joma, kas tieši saistīta ar personu datiem un to aizsardzību. skeneri ir jaunās tehnoloģijas augus. Tie var būt ļoti noderīgi, taču tos nedrīkstam apspriest atrauti no riska faktoriem, kas ir saistīti ar jaunu skenēšanas tehnoloģiju izplatīšanu. Pagājušo nedēļu tikās civilās aviācijas eksperti civilās aviācijas fórumā. Viņu pieņemtais risinājums pa pusē saskan ar Eiropas parlamenta vēlmēm, jo šī vienošanās e, attiecinātu uz pasažieru veselības aizsardzību un uz to, ka cilvēki varētu brīvprātīgi izmantot skenerus. Tas arī pilnībā respektē pasažieru pamatiesības. Es ļoti ceru, ka Eiropas parlaments atbalstīs šos jaunos risinājumus. Nākamais jautājums - drošības pasākumu finansējums. Šo tēmu pieminēja Ilka Drāvīkungs. Jā, tik tiešām tā ir tēma, kas bija padomas darba kārtībā jau pirms diviem gadiem. Toreiz tik tiešām šīs tēmas apspriede buksēja, netika turpināta. Taču Polijas prezidentūra jau gatavojoties prezidentūras pārņemšanai, ir apņēmusies šo tēmu izkustināt no vietas. Mēs esam politiskās gribas un apņemšanās pilni virzīt šo jautājumu. Nesam vēl pilnīgi pārliecināti, vai tas mums izdosies. Pagaidām šķiet, mums vēl nav pietiekami daudz atbalstošo pušu šīs tēmas izvirzīšanai, izkustināšanai no strupceļa. Taču ceram, ka konference, ko mēs organizēsim rudenī, pavērs mums iespējas runāt arī par šo problēmu. Ja ne citādi, tad vismaz atvērsim atkal platformu šīs tēmas apspriešanai, šīs konferences veidā. Daudz no jums runāja par TNT tīkliem un par tā finansēšanu savotiem. Tas ir viens no pamatjautājumiem. Es domāju, ka ir būtiski svarīgi uzturēt visus patreiz spēkā esošos finansējuma avotus. Neapšaubām, pats galvenais avots ir dalību valstu budžeti, tāpat arī Eiropas Savienības budžets. Tāpat laikā mums aktīvi jāmeklē jauna finansēšanas avota, un polijas prezidentūra ir apņēmusies to darīt. Tieši tāpēc mēs uzsākām debatas par šo tēmu. Šīs debatas aktivizēsies septembrī, kad esam paredzējuši sasaukt neformālo transportu ministru sēdi. Mums visiem ir sava pieredze par to, kā darbojas privātās publiskās partnerattiecības finansējuma jautājumos. Mm, Polijai ir gan pozitīva, gan arī nevisai pozitīva pieredze šajā jomā. Runa nav tikai par ceļu projektu finansēšanu, bet arī par dzelzceļu projektiem. Būvējam jaunas dzelzceļa stacijas, izmantojot PPP, tātad publisko-privāto partnerību. Tā ir mana atbilde Krāmerkunga komentāram. Mums ir ļoti laba pieredze šajā jomā. Mēs izveidojam jaunu infrastruktūru, izmantojot šo finansējumu. Tas ir pozitīvi, taču ir arī savs ēnas puses šādai pieejai. Mēs zinām, ka Eirostat ļoti uzmanīgi vēro valsts parādu, kas rodas izmantojot PPP sistēmu. Mums ir jāceņš izvairīties no parādu uzkrāšanās, lai situācija nekļūtu tāda, ka mēs kavējam ceļu infrastruktūras modernizēšanu un attīstīšanu. Ja mēs runājam par Eiras, Eiropas jūras drošības aģentūru un jauno pakotni, kas ir veltīta tai, Tad šis jautājums arī tiek uzskatīts par svarīgu Polijas prezidentūrā un ir minēts kā viena no mūsu prioritātēm. Runāt par jūrnieku apmācību, tad tā tiks balstīta uz pamatprincipiem. Mēs nevēlamies vienkārši atvērt jaunu, modernu darba tirgu un rūpēties par jūrnieku darba dzīves sociālajiem aspektiem. Nē, tas ir daudz kas vairāk. Šeit runa ir par drošību. Ir svarīgi neregulēt pārāk daudz šo jomu, šo sektoru. Tādu nostāju ir ieņēmusi padome. Mēs nevēlamies uzpūst birokrātiju Tieši tādēļ arī ir paredzēts sadalīt Eiropas jūras drošības aģentūras darbību divos sektoros. Pat tātad būs galvenās darbības, kas radīsies šīs reformas rezultātā, un papildu darbības vai blakus darbības, ar kurām EMSA tomēr nodarbojas. Manuprāt, šī pieeja ir pareiza. Es jau atbildēju uz jautājumu par funkcionālajiem gaisa telpas blokiem, tā sauktajiem FABS. Gribētu pateikties deputātei, kas vērs man uzmanību uz šo jautājumu. Tālāk par TNT tīklu pārskatīšanu un tālāko attīstību mēs uzskatām, ka sasaist ar trešo valstu tīklu, ceļu tīklu ir ļoti svarīga. Šo pieeju noteikti vajadzētu saglabāt. Eiropas Savienībai šeit ir vēl papildus uzdevums. Polijas premjerministrs, definējot Polijas prezidentūras prioritātes Eiropas parlamenta plenāra sesijā, jau pieminēja, to, ka partnerības veidošana un būve, it īpaši austrumu partnerības tālāk veidošana, ir viena no mūsu prioritātēm. Es esmu ļoti gandarīts, kā padomas priekšsādātājs, redzēt, ka transporta jomā ir arī ļoti praktisks apstiprinājums šai apņemšanai jo mūsu prezidentūra paredz veidot konkrētu sasaisti ar transporta ceļu palīdzību ar šīm te kaimiņu valstīm. Tātad tās būs tieša saikne ar austrumu partnerības programmas valstīm. Tālāk pāriešu pie dzelzceļa pakotnes. Padomē svarīgākie jautājumi ir finansēšana, tirgus regulējums, un dzelzceļa pakalpojumi. Jau, e, Tāpat arī īpašuma tiesību nošķiršana. Par šiem jautājumiem neapšaubāmi debatēs arī Eiropas parlaments. Eiropas parlamenta pozīcija tiks darīt zinām padomē, tad, kad jūs būsiet to definējuši, tad sāksies jauns sadarbības posms, izstrādājot šo ļoti svarīgo pakotni. Es teiktu, ka tā ir izcila svarīga, jo dzelzceļa transports ir tāds transporta veids, kas rada salīdzinoši maz CO2 izmešu. Tieši tāpat kā jūras transports, mēs šos transporta veidus nereti nepelnīt piemirstam. Šī iezīme vienmēr tiek pieminēta runājot par jūras transportu, bet netik daudz par dzelzceļa transportu. CO2 izmešu samazināšana mums visiem ir svarīga. Arī ceļu satiksmē ir jāievēro šādu pieeju. Ir lietas, kur mēs varētu uzlabot ceļu satiksmes darbību un samazināt CO2 izmešu apjomu. Neminēšu šeit pārāk daudz polijas piemēru. Plenārsēdē pieminēju kādu piemēru, kuru tagad vēlētos atkal atgādināt. No 1. jūlija mēs esam sākuši ieviest elektronisku sistēmu ceļu maksas vai ceļu nodevas iekasēšanai. Šī sistēma bija paredzēts to ieviest jau nedaudz agrāk, bet to ieviesām 1. jūlijā. Kādēļ es to pieminu? Tādēļ, ka tarifi tiek aprēķināti sekojušā veidā. Mazākā maksa tiek iekasēta no tiem, šoferiem, kas brauc ar vistīrākajiem transporta līdzekļiem, proti no tiem, kuru uh, dzinējs izmet viszemāko CO2 apjomu. Manuprāt, tas ir ļoti veselīgs veids, kā regulēt šo problēmu. Mēs runājam par šo piemēru, diskutējot par eiro viņietas jautājumu, bet es redzu, ka esmu pārsniedzis man atvēlēto laiku. Noteikti uh, šo jautājumu pieņemšu sev zinā, zināšanām, pie tā vēl pieskarsimies. Jūs pieminējāt 1,2 miljardu eiro pārnešanu no uh, investīcijām dzelzceļa projektos uz ceļu projektiem Polijā. Kādēļ šī ideja radās? Pirmo reizi Polija ievieš tik milzīgu infrastruktūras projektu projektus, vairākus projektus. Tie ir dažādi projekti, gan dzelzceļa, gan arī autoceļa projekti. Ir, Polijā ir atvērts līdz ar to milzīgs tirgus. Pašu poļu ceļu būvas kapacitāte bija nepietiekama. Tā nīpat laikā daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs palēninājās projektu īstenošana vai arī tie samazinās. Un tādēļ Mēs, mūsu rīcībā nonāca būtiski finansiālie līdzekļi, kad atvērām savu tirgu. Līdz ar to cenas pazeminājās. Vairāk konkurences no, nozīmē, ka ir zemāks cenas. Sākot, salīdzinot ar sākotnējām cenu aplēsēm, ar tāmēm, kuras mums piedāvāja investori. Šie mūsu daudzie projekti bija iesākti, tos vajadzēja pabeigt saskaņā ar principiem, kāda ir spēka Eiro, spēkā Eiropas Savienībā. Jums ir jāskata viss šī situācija šajā perspektīvā. Mums nav nekādu jaunu projektu dzelzceļa sektorā. Es esmu par transportu atbildīgais ministrs. Es nedrīkstu pieļaut tādu situāciju, kad kaut viens nodokļu maksātāju eiro tiek papildus iekasēts un neliederīgi iztērēts. Un tādēļ mūsu rīcībā esošos fondus mēs paredzējām novirzīt no dzelzceļa uz sauszemes autoceļu projektiem. Šobrīd mēs visi runājam par daudzgadu finanšu schēmām. Un tad šī te uh, fonda nobīde tiks izlīdzināta vēl ar uzviju. Vienkārši mūsu pieeja bija tāda, ka mēs nedrīkstam neliederīgi iztērēt naudu, kas ir mūsu rīcībā. Šis finansu pārnesums tātad tika ierosināts, un Eiropas komisija teica, jā, varbūt šo naudu varētu izlietot mazākiem projektiem. Nu, piemēram, modernizācijas projektiem, lai modernizētu smagās automašīnas un tam līdzīgi. Šis komisijas priekšlikums nāca mm, mums pēc kā atbild mūsu priekšlikumam. Paldies! Piedodiet, ministra, ka es jums neļauju ilgāk runāt, bet mums nav neierobežot daudz laika. Gribētu aicināt deputātus nepārsniegt viņiem atvēlētās trīs minūtes. E, pirmais runās Zasādas kungs. Dziękuję. Szanowny panie ministrze, niezmiernie cieszę się z dzisiejszej pana wizyty. Paldies. Paldies. E, ministra kungs, man ir liels prieks, ka jūs esat e, ieradies Eiropas parlamenta transporta un turismu komitejā šodien. Es vēlu jums panākums jūsu darbā un it īpaši pie Eiropas vienotajām debesīm strādājot. Jūs esat polijas politiķis, un polija man šodien nedaudz atgādina Eiropas Savienību. Ir reģioni, kur, no kuriem var aizbraukt uz lidostu pa moderniem autoceļiem, bet ir citi reģioni, kur nav ne lidostu, ne modernu autoceļu. Mēs uh, vēlamies nodrošināt, lai būtu pamat infrastruktūra, autoceļi, dzelzceļi, iekšzemes ūdens ceļi. Tas nozīmē, ka daudz kas ir jādara, lai mēs izpildītu Eiropas Savienības standartus un prasības. Es priecājos par to, ka tiek būvēti jauni autoceļi Eiropā. Tas nozīmē, ka mazāk cilvēki ies bojā autoavārijās. Tāpat arī priecājamies par pārveidojumiem dzelzceļa transporta sistēmā. Tas uh, atbilst prasībām par um, daudzmodālām transporta sistēmām Eiropā. Tāpat uh, Polijā uh, ir lielas upes, Visla un Odera, un jādomā par uh, ūdens uh, transporta attīstību. Es gribētu jautāt par trešo pīlāru šai sakarā, proti par ekoloģiskajiem aspektiem. Uh, Es eh, zinu, ka Polijas valdība domā par zaļiem koridoriem, par transporta intermodālo savietojamību. Es gribētu zināt, kā jūs raugāties uz eh, prioritātēm, uz eh, to, kā veido koridorus starp Baltijas un Adrijas jūru, un kas ir paredzēts tuvāko sešu mēnešu laikā. Paldies! priekšsādātāja kungs, padomas priekšsādātāja kungs, ministra kungs. Vispirms es vēlējos uh, atbalstīt uh, jums adresētos apsveikumus, bet gribētu vēlreiz pievērsties Alkadrāvī kunga jautājumam. Man tiešām patīk jūs komentāri par Eiropas tīklu strateģiskiem aspektiem. Man ir divi jautājumi. Es šeit strādāju pie budžeta jautājumiem. Bud... Padomes priekšlikums ir samazināt par 10% finansējumu transportam, proti par 102 miljoniem. Ministra kungs, lūdzu, dariet kaut ko lai mainītu šo situāciju. Tālāk par um, periodu 2014-2020. Šajā periodā mēs vēlamies uh, nodrošināt uh, ievērojumu finansējumu pieaugumu uh, trans Eiropas tīkliem, apvienojot finansējumu no kohēzijas, fondiem, kohēzijas fonda un transporta attīstībai paredzēto finansējumu. Mums ir uh, simtiem jaunu autoceļu paredzēts, bet viss, vis, kas tiek darīts, netiek apvienots vienotā sistēmā. Mums būtu nepieciešams īstenot pieņemt visaptverošu pieju, strateģisku skatījumu transporta jomā. Manuprāt, ministriem būtu uh, lielāka loma jāspēlē šajā jautājumā. Un vēl viens komentārs. Man patīk jūsu pieeja jūrniecības ekonomikai, apmācības uh, pasākumi un uh, upju transporta izmantošana un sadarbība ar mūsu vācu kolēģiem un citiem kolēģiem. It īpaši par S trīs veidošanu Polijas pusē. Tas tiešām būs labs transporta koridors no Baltijas jūras uz vidusjūru un vēlams panākums turpmākajos mēnešos. Un uh, ceru, ka mums būs vērtīga sadarbība. Paldies, ministra kungs, saka Kančāna kungs. Es, manuprāt, um, jūsu uh, premjerministru uzstāšanās plenārsēdē un arī jūsu teiktais šodien uh, man dod pamatu uzskatīt, ka ir izveidojušies priekšnosacījumi, lai mēs varētu veiksmīgi darboties turpmākā pusgada laikā, un uh, es vēlu jums panākumus šajā darbā. Ministra kungs, manuprāt, šo sešu mēnešu laikā, vismaz attiecībā uz mūsu komitejas darbu, ir eh, divi svarīgi jautājumi. Viens ir TNT tīkli, un otrs ir aviācijas joma. Un es vairāk, es jau uzklausīju kolēģu teikt, un arī jūsu atbildes par finansējumu un reformu. Jūs uh, esat paredzējis tikties ar ministriem septembra sākumā, bet esmu dzirdējis arī jūsu priekšgājēju teikto pēdējo divu gadu laikā. Viņiem arī bija vēlme rast uh, pašu resursus, izlaist projektu obligācijas. Un esmu dzirdējis arī dažādus priekšlikumus šo, šo gadu laikā, bet es gribētu uh, dzirdēt no jums, vai tiešām ir apņēmība īstenot to, ko ir paziņojis Barozo, ko teica jūsu premjerministrs plenāru sēdē, un ja tas tā notiks, tad uh, Uh, kā mēs izmantosim līdzekļus, vai mēs ņemsim tos ierobežotos resursus, kas ir mūsu rīcībā un meklēsim panā, pam, palīgu finansējumu, izveido, izdodot uh, projektu obligācijas, veidojot publiskās privātās partnerības, uh, veidojot infrastruktūras projektus. Uh, Um, neatkarīgi no izvēlētās pieejas ir nepieciešama grība īstenot izvirzītos mērķus, ņemot vērā mūsu rīcībā esošos līdzekļus. Pretējā gadījumā mēs nespēsim veikt kvalitatīvu lēcienu. Un, ja mēs to neizdarīsim, tad cietīs arī ekonomikas attīstība Eiropā, bet, ja mēs gūsim panākums, tas veicinās uh, ekonomikas attīstību. Tāpat mēs šobrīd diskutējam par dzelzceļa paketes pārskatīšanu, un šai jomā nav nekādas skaidrības, vai jūs patiešām vēlaties to īstenot, īstenojot liberalizāciju, vai arī vienkārši vēlaties šo nodaļu noslēgt, lai lai tas būtu formāli pabeigts jautājums. Un vēl viens komentārs priekšsēdētāji. Kungs, runājot par uh, daudzgadu finanšu schēmu, esmu iepazinies ar komisijas dokumentiem par TNT tīklu programmēšanu un uh, uh, runa par rietumu, Balkānu reģionu, bet mums ir jāpatur prātā, ka kaut arī šobrīd šie, šis reģions nav Eiropas Savienībā, bet līdz 2020. gadam viss var mainīties. Priekšsēdētājs koordinātori runā nedaudz ilgāk nekā paredzēts, un citiem deputātiem var pietrūkt laika. Tagad Fleckensteina kungs. Paldies! Ministra kungs arī no savas puses vēlu jums panākums turpmāko sešu mēnešu laikā jūsu darbā. Mēs uh, paredzam, ka mums ir iespējas cieši sadarboties uh, ar jums mūsu darbā, lai mēs mm, varētu noskaidrot, vai ir iespējams panākt vienošanos pirmajā lasījumā vai nē. Ja tas nebūs iespējams vai nu mūsu komitejas vai, vai citas puses dēļ, mums ir jāapzinās, protams, ka ir vēl 26 citi dalībnieki šai sarunās bez jums. Mums ir tāpat nepieciešams jūsu atbalsts arī citos jautājumos, proti par koncesiju direktīvu, piemēram, jau vairākus gadus mēs strādājam pie šā jautājuma, tad, tad tas tā kā tika nolikts arhīvā, un es domāju, ka mums tagad atkal pie tā būtu jāatgriežas. Un vēl pēdējais par uh, lidostām ligiestu pakete, par uh, zemes dienestiem. Tas, protams, arī ir svarīgs jautājums, bet liberalizācija notiek tikai uz darba ņēmēju rēķina. Un to mēs nedrīkstam aizmirst debatēs. Tagad vārds Koka kungam. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Minister, erstmal herzlichen Dank für Ihre Informationen. Ich kann Ihr Programm gut nachvollziehen und kann Ihnen auch zusagen, dass ich bei der Umsetzung helfen werde. Mir fehlen Informationen. Äh, pateicos par jums äh, pasniegto informāciju. Mēs saprotam uh, jūsu programmu un ceram, ka tā veiksmīgi tiks īstenot. Es vēlētos pievērsties trim jautājumiem. Jācer, ka Eiropā atkal uh, notiks uh, ekonomikas izaugsme, vismaz es tā ceru. Uh, Jautājums, kā tas skars uh, transporta jomu. Nākošais ir energoatkarība, uh, og, ogļūdeņa rāžu resursi tiek arvien iz, vairāk izsmelti. Un trešais jautājums par īpaši garu uh, krāvas automašīnu izmantošanas atļaušanu. Tagad vārds Gurmai kundzei. Es jūs sveicu Ungāru sociālistu vārdā. Ceru, ka uh, jūs turpināsiet darbu pie uh, jūras transporta sociālās paketes. Jūs jau pieminējāt TNT projektus un priecājamies, ka notiks arī ministru sanāksme šai jautājumā bet mēs gribētu zināt, kādi ir reģionālie komponenti šai uh, sakarā un kādi ir galvenie transporta ceļi starp uh, dažādiem reģioniem. Tāpat kā tas viss tiks saskaņots ar uh, kohēzijas politikas turpmāko realizēšanu. Tāpat uh, Eh, kas ir paredzēts austrumu partnerības jomā attiecībā uz transportu. Eh, ir eh, valstis, kurās līdzās pastāv dažādas kontrols sistēmas uz robežām, un tādēļ šis uzdevums nav tik vienkāršs. Tāpat arī mēs nedrīkstam aizmirst, ka šajā nozarē strādā daudz sieviešu, un uh, Tāpat mm, ir jādomā arī par pasažieru tiesību aizstāvību, tīpaši lēto aviolīniju sakarā. Paldies, un visbeidzot vārds Lichtenbergs Geras kundzei. Paldies, ministra kungs. Ir vairāk jautājumu, kam es atkal vēlos piesvērsties, ko jau jūs uh, minējāt. Pirmais ir publiskās privātās partnerības. Komisija tagad sāks saprast, ka attiecībā uz lieliem projektiem, tādēļ, ka to īstenošanas uh, laiks ir tik garš, uh, ir grūti izmantot PPP, bet uh, mazākiem projektiem, pat ja ir izdevies piesaistīt privātos partnerus, tad pēc tam viss kaut kā apstājas. Tā kā pastāv zināms risks šajomā. Piemēram, uh, bija autoceļu būves projekts saistībā ar pasaules kausa izcīņu, bet tad viss tā kā iestrēga, jo bija iesaistīts kāds Ķīnas konglomerāts. Līdz ar to mums ir jābūt ļoti modriem un jāizvērtē, vai vienmēr lētākais piedāvājums ir tas labākais. Uh, Tāpat jūs runājat par finansējumu pārvietošanu no vienas projektu kopas uz otru. Es domāju, ka šāda pieeja var būt saprātīga krīzes laikā. Mēs zinām, ka dalība valstis varbūt nespēja nodrošināt līdzfinansējumu, pat ja Eiropas finansējuma apjoms tiek divkāršots. Dažas no dalību valstīm vienkārši nespēja nu, eh, izdarīt savu darāmo, tādēļ, ka ir taupības pasākumu jāīsteno. Bet, ja notiek šāds līdzekļu pārvietojums, tad tas ir jāpārvieto šis finansējums uz vidē draudzīgākiem projektiem, piemēram, no autoceļiem uz dzelzceļu, bet nevis otrādi. Krīzes laikā mums ir jāizvērtē jā, no jauna sava pieeja, pārējot no milzīgu projektu realizēšanas uz mazākiem un reālākiem projektiem. Mēs nedrīkstam zaudēt visu tīklu, ja nav izveidoti atsevišķā tīkla elementi. Lūdzu, pievērsiet tāpat uzmanību arī tam, ka mēs nevēlamies privatizācijas procesu bez īsta pamatojuma. Dažos uh, jautājumos, piemēram, bagāžas apstrāde uz zemes lidostās, mēs esam aizgājuši tik tālu, ka, ka visur ir apakš uzņēmēji un zaudētāji gal galā ir pasažieri, un to es varu teikt no savas pieredzes. Paldies, ministra kungs, saka priekšsēdētājs. Jūs kolēģi jau noteikti gaida aiz durvīm, bet eh, lūkšu jūs tomēr īsi atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Lūdzu, ministra kungs. Paldies. Būšu maksimāli disciplinēts un sniegšu ļoti īsas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Runājot par eh, vienotiem debesīm. Šķiet, ka es jau pirmajā kārtā atbildēju šo jautājumu. Es Zasādas kungam gribu sacīt, tad, kad mēs runājam par otru aspektu, par šiem zaļaģiem koridoriem, Polijas prezidentūra atbalsta šādu grīn, zaļo koridoru izveidošanu. Bet pirmkārt, mums ir jāsniedz precīzi definējums, ko šie zaļie koridori nozīmē. Šodien mēs eh, nezinām, kas tas īsti ir. Mēs intuitīvi zinām, ka tas attiecās uz uh, Eh, intermodāliem, daudzmodāliem transporta veidu koridoriem, kur ir mazināt CO2 citu siltumnīcas gāzu izmešu apjoms. Un eh, tas ir jautājums, pie kura mēs turpināsim strādāt septembrī. Šķecinā notiks konference. Un es gribētu aicināt ne tikai jūs, Zasads kungs, bet visus deputātus un uh, Šī konference eh, koncentrēsies uz zaļo koridoru veidošanu. Šajā kontekstā gribu sacīt, ka Centrāla Eiropas koridors, manuprāt, atbilst prasībām, bet eh, par detaļām mēs varēsim runāt šķēcinām. E, Liberācka kungs uzdeva jautājumu ļoti sarežģītu, jo ir ārkārtīgi sarežģīti runāt par naudu. Un, ja mēs runājam par budžetu, komisija nāca klajā daudzgadu finanšu schēmu tikai 29. jūnijā. Un mums vēl ir jāpagaida, kāda būs, eh, kādas būs detaļas šim priekšlikumam. E, e, Un mums mēs esam arī daudz um, Eh, domājuši par infrastruktūru tīpaši, ekoloģisku infrastruktūru, bet ļoti daudz arī šeit ir atkarīgs no jums, Eiropas parlamenta, no konkrēti no jūsu komitejas. Un es ceru, ka kopīgi mēs varēsim censties un strādāt šiem vienotajiem mērķim. Kančana. Kančāna kungs uzdeva jautājumu ar finansiālu dimensiju, un man ir jāatcaucās uz iepriekš sacīto, ka mums ir jāgaida uh, liel, pēc lielākas skaidrības no Eiropas komisijas priekšlikuma. Tikai tad mēs varēsim pateikt kaut ko konkrētāku. Un, ja tā būtu nepieciešams, protams, mēs varēsim rīkoties kopīgi. Padomi kopā ar Eiropas parlamentu. Un tagad pirmā dzelzceļa pakete. Jūs uzdevāt man arī šādu jautājumu. Mēs gribētu pabeigt eh, komisijas piedāvātos jautājumus attiecībā uz pirmās dzelzceļa paketes pārskatīšanu, un es ceru, ka šeit sadarbība ar parlamentu ir veiksmīga. Flekenšteina kungs. nāca klajā ar e, gaisa paketes jautājumiem. Mēs risināsim polijas e, prezidentūrē prioritārs jautājums šeit. Mēs koncentrēsimies uz virzemes dienestiem, kas nenozīmē to, ka mēs nerisināsim citus jautājumus. Un kuri būtu iekļauti komisijas um, priekšlikuma. Taču galvenokārt mēs gribam panākt progresu šajos jautājumos. Šobrīd ir grūti pateikt kaut ko sīkāk, jo mums vēl aizvien nav uz galda Eiropas komisijas sagatavoto dokumentu. Šie jautājumi tika arī atkārtot vēlāk. Un, ja es nekļūdos, un šķiet, ka esmu atbildējis uz visiem jautājumiem, tad neliels komentārs par sacīto. Tā kā Eiropas Savienība, parlaments un padome mums um, ir jāapzinās, kas rakstīts komisijas baltajā grāmatā. Mūsu mērķis ir izveidot vienotu Eiropas transporta telpu. Mēs eh, vēlamies izveidot eh, saskaņot vienotu sistēmu, kura darbojas pienācīgā veidā, ir efektīva. Un šim nolūkam ir jāsagatavo piemēroti instrumenti, tas attiec arī uz finanšu instrumentiem. Mēs tam sekosim, kā padoras e, prezidentūra. Ja, e, ministra padomas pārstāv kungs, es zinu, ka jums ir, e, būtu vēl jautājumi, un, un tāda varētu būt vēl, diemžēl, ir vēl viens ministrs, kas gaida savu kārtu, un mums Eh, ir jābeidz eh, šī uzklausīšana. Arī man bija jautājumi, bet, diemžēl, es tos nepaspēju šodien eh, uzdot. Paldies jums, priekšsēdētāji, un uz tikšanos un sadarbību tuvākā pusgada laikā. Es gribētu aicināt ministri Subjerasku nākt šeit priekšā prezidijā, lai mēs varam sākt runāt par turismu. Bye. Shall we please? Those people who are not here to listen to the minister. Gribētu aicināt visus tos, kas nevēlas uzklausīt ministru, iziet no šīs telpas un turpināt uzsāktās diskusijas ārpus šīs zāles. So that those of us who do want to tā, lai tie, kas vēlas uzklausīt ministra skundzi, varētu to darīt bez kādiem traucējumiem. Ministri mūs iepazīstinās ar turisma prioritātēm Polijas prezidentūras skatījumā. Ministrs kundze, man liels prieks jūs sveikt šeit komitejas sēdē. Paldies, ka jūs tik pacietīgi gaidījāt savu kārtu. Mēs esam nedaudz iekavējuši darba kārtību, ka kādām piecām, sešām minūtēm. Transporta ministrs ir izgājis no šīs zāles, tādēļ es varu viņu vainot, jo viņš nevarēs man nekādīgi atbildēt. Uh, bet tagad došu vārdu jums, un jūs prezentēsiet polijas prezidentūras plānus tuvākajiem sešiem mēnešiem turismu sektoram. Panovie poslovie. Priekšsēdētāja kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti, man ir liels gods un prieks būt šeit jūsu transporta un turisma komitejā, uzrunāt jūs un iepazīstināt jūs ar polijas prezidentūras programmu turismu jomā. Šī joma ir ļoti svarīga. Transports bez šābām ir ļoti interesants temats, un tādēļ mani nepārsteidz tas, ka jums bija tik gara viedokļa apmaiņa, tā neapšābām bija ļoti interesanti. Taču es tagad gribētu pievērsties turismam un daudziem jautājumiem, kas saistīti ar to. Pirmkārt, gribētu uzsvērt, ka es labi apzinos, ka jūsu komiteja dziļi interesējas par šo svarīgo tautsēmniecības nozari, par turismu. Polijas prezidentūra un arī es personiski esam apņēmušies turpināt lielisko sadarbību, kāda ir bijusi iepriekšējām prezidentūrām un padomēm ar Eiropas parlamentu. Tikai pateicoties šādai sadarbībai, turismu politikas izstrādē ir bijis eh, nemitīgs progress, ir īpaši pēc tam, kad spēkā stājās Lisabonas līgums. Kā jau teicu, turisms ir ļoti svarīga tautsamniecības nozara. Tām ir ļoti laba ietekme uz ekonomiskas izaugsmu, uz nodarbinātību. Turisms rada labāku Eiropas tēlu visā pasaulē. Tas arī palīdz mums saglabāt kultūras mantojumu, kāds mums ir Eiropā. Mēs runājam par gandrīz diviem miljoniem, tātad 1,8 miljoniem uzņēmumu, kas ir atvērti šajā sektorā. Daudz no šiem uzņēmumiem ietilpst mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā. Vi, pa visiem kopā tie rada apmēram 4% IKP Eiropas Savienībā un nodarbina aptuveni 4% no visiem strādājošiem. ja mēs runājam par tiem strādājošiem un uzņēmumiem, kas ir netieši saistīti ar turismu sektoru, tad mēs varam pat minēt 10% no IKP un 11% nodarbināto. Eiropas Savienība ir neapšaubām populārākais turismu ceļojuma galamērķis pasaulē. Pēc tam, kad sākās ekonomiskā krīze, bija vērojams neliels turistu skaita kritums, taču tagad esam atkal atguvušies un lēnām atkal turistu skaits pieaug. Turismu sektoram ir savi izaicinājumi. Tos vajadzētu skatīt kā jaunās iespējas, nevis tikai kā problēmas. Šīs jaunās iespējas paver mums durvis uh, jaunu pasākumu ieviešanai, lai veicinātu mūsu turismu industrijas konkurētspēju un piesaistītu jaunus turistus Eiropas Savienībai. Līguma septītais pāns nosaka, ka Eiropas Savienībai ir kompetence vai pilnvaras veikt tādus pasākumus, kas atbalsta vai koordinē dalību valstu veiktos pasākumus turismu sektoru veicināšanai. Eiropa nekādā gadījumā nevēlas pārņemt dalību valstu pilnvaru šajā jomā. Saskaņā ar Lisabonas līgumu Eiropas turisma politikas galvenais mērķis ir veicināt Eiropas Savienības konkurētspēju. Nav šaubu, ka šī konkurētspēja ir jāveido līdzsvarotā ilgtspējīgā veidā. Eiropas Savienības jaunā ekonomiskā stratēģija, kas sauc stratēģiju 2020, piemin uh, rūpniecisko politiku, kurai ir jābūt piemērotai globalizācijas gadsimta vajadzībām. Neapšaubām, turismam ir sava vieta šajā programmā. Eiropa 2020 stratēģija piemin dažādas prioritātes Pagājušā gada jūnijā Eiropas komisija izstrādāja šo stratēģiju un savā paziņojumā e, vēlējās panākt to, lai Eiropa būtu pasaules pirmā un galvenā turisma ceļojumu galamērķa zeme lai notrāt šīs pozīcijas. Komisija arī min konkrētus pasākums četrās jomās, kas būtu jāveic. Jāveicina konkurētspēja, ilgtspējīga attīstība, jāreklamē Eiropa kā galvenais ceļ, turismu ceļojuma galamērķis un maksimāli jāizmanto finanšu mehānismi, kas var tikt izmantot, lai atbalstītu turismu. Eiropa 2020 Un jaunais komisijas paziņojums, kurā tiek prezentēts ietvars Eiropai, ir pamatdokumenti. Tos polijas prezidentūra pilnībā ņem vērā. Mūsu galvenās prioritātes būs Eiropas turismu konkurētspēja, diagnoze un pasākumu rekomendācija, ieviešamo pasākumu rekomendāciju. Pēc divus gadus ilgušas ekonomiskās krīzes Pēc šiem pēdējiem ļoti grūtajiem gadiem, kurus vēl vairāk sarežģīja vulkānu izvirdumi, sarežģot turistu pārvietošanos nevien Eiropā, bet visā pasaulē, pēc notikumiem Āfrikas ziemeļos mums ir jāaktualizē turismu sektora loma ekonomikā kopumā, ņemot vērā visus šos apstākļus. Mums jādomā par turismu konkurētspēju. Polijas prezidentūra šajā jomā ir izvirzījusi divas galvenās prioritārās jomas. Pirmkārt, veidojot zināšanu sociālos un ekonomiskos aspektus, kas tieši saistīti ar turismu un mazo un vidēju uzņēmumu sektoru. It īpaši mēs vēlētos ātrāk ieviest novatorismu turismā. Runāt par pirmo no šiem diviem mērķiem. Mēs gribam definēt un apzināt tos datus, kas šobrīd jau ir pieejami, un aizpildīt plaisas datu kopumā. Ir ļoti svarīgi panākt to, lai dati būtu salīdzināmi Mūsuprāt, vajadzētu definēt datu tipus, ko vajadzētu ievākt un uzglabāt. Lai to varētu izdarīt, mums ir nepieciešama sadarbība ar maziem vidējiem uzņēmumiem. Šeit runa par tādiem datiem kā demografiskie dati, klimata pārmaiņas, piedāvājums, pieprasījums. Tad, kad maziem video uzņēmumi būs labāk informēti par patieso pieprasījumu turismu sektorā, viņi labāk varēs izstrādāt savus biznesa stratēģijas. Vēl kāda joma, ko es pieminēju, tā tad ir inovācijas, informācija un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Šo tehnoloģiju izmantošana šobrīd noteiks to, cik konkurētspējīgs būs turismu sektors. IKT sektors pilnībā sasaista dažādus tautsaimniecības nozares. Ir dažāda līmeņa informācija un komunikācija tehnoloģija izmantošana dažādos MVU atkarībā no tā, kas strādā šajos uzņēmumos, kādi resursi šiem uzņēmumiem ir, kādas investīcijas tie var atļauties veikt, iegādājoties iekārtas. Es domāju, ka ļoti būtiski ir noturēt debatas par to, kā aizpildīt vājās vietas vai plaisas MVU sektorā. Jūs zināt, kā informācija komunikācija sektor, eh, tehnoloģijas labāk ir attīstītas sazinoties uzņēmumiem ar uzņēmumiem un netik daudz uzņēmumiem ar klientu. Polijas prezidentūras prioritātēs ietilpst Eiropas turisma fóruma iz, organizēšanu. Tas notiks Krakovā no 5. līdz 7. oktobrim. Šis pasākums ir centrālais pasākums uh, turismu sektorā. Tajā tiek aicināti piedalīties dažādu struktūru pārstāvji. Es ceru, ka šis fórums risinās tādus svarīgus jautājumus, kā Eiropas konkurētspējas veicināšanu. Fóruma laikā notiks arī neformāla ministru tikšanās. Ministri izvērtēs jauno Eiropas komisijas paziņojumu un šo, šo paziņojumu par jauno konsolidēto Eiropas turismu politiku. Šis paziņojums eh, tika pirmoreiz darīt zināms šī gada jūnijā. Ministri izvērtēs komisijas priekšlikumu un lēms par to, vai ir jāveic vēl kaut kādi jauni pasākumi. Dāmas un kungi, Eiropas parlaments daudzkārt ir pierādījis, ka turisms tam ir svarīga nozara. Jūs esat uzņēmušies daudz iniciatīvu veikšanu, nu, piemēram, kalipso sagatavošanās pasākums, kura mērķis ir radīt jaunas pastāvīgās darba vietas un cīnīties pret sezonas darba parādību turismu sektorā. Manuprāt, Eiropas parlamenta loma šeit bija īpaši manām, tieši jūs palīdzējāt e, turismu arī dzen pieminēt Lisabonas līgumā. Es gribētu pateikties visiem deputātiem, kas strādā transportu un turismu komiteja, arī citiem deputātiem, kas iesaistījās šī tautsaimniecības sektora sakārtošanā. Gribētu vēlreiz atzīmēt ļoti pozitīvo sadarbību starp padomu un parlamentu šajā jomā. Es biju ļoti priecīga, ka man bija šī iespēja jūs iepazīstināt ar prezidentūras eh, mērķiem un labprāt atbildēšu jūs jautājumiem, ja tāda radīsies. Paldies, ministrs kundze, ir pieteikušies pieci runātāji Fidanzas kungs, Danelis kungs, Krāmer kungs, Ajala Sender, Zemkas kungs. Vai ir vēl kāds, kas vēlas, lai viņi iekļaut šajā sarakstā, ja ne? Tad eh, sāksim ar šiem runātājiem. Tautas partijas pārstāvs Fernandes kungs. Paldies, priekšsādātāji. Ministrs kundze sveicam mūsu vidū. Vispirms vēlos sacīt, ka ar lielu gandarījumu es uzklausīju prioritātes, kuras jūs iekļāvāt savā darba programmā. Atsevišķi elementi jūsu darba plānā ir ļoti nozīmīgi, manā izpratē, varbūt citi ir mazāki, bet es vēlētos sacīt, ka es saskatu kopēju politisko gribu starp dažādām institūcijām, un eh, komisija ir sagatavojusi tieši laikā paziņojumu, ko tā veido un pavada ar konkrētiem projektiem. Septembrī parlaments pieņems iniciatīvas ziņojumu, kas ir otrais svarīgais etaps, lai stiprinātu šo stratēģiju. Un arī mums ir bijušas lieliskas attiecības ar iepriekšējām prezidentūrām, konkrēti ar Beļģijas prezidentūru, kura pagājušā gada oktobrī konkrēt spējas uh, Uh, ietvaros uh, ļoti nozīm, uh, lielā mērā pasvītroja turismu nozīmi. Un es domāju, ka jūsu prezidentūra turpinās un stiprinās iesāktu. Es uzreiz gribētu ķerties pie resursu jautājumu, jo, kā mēs zinām, kā jūs zināt, 2012. gada budžetā turismam paredzētie resursi ir ārkārtīgi mazi, un jau kā mēs ar to redzējām pagātnē, mēs uh, to norādījām atzinumā par 2012. gada budžetu, bet neatkarīgi no situācijas 12. gadā tā sadaļa, kas ir paredzēta finanšu schēmai 14. un 20. gadam, ir ārkārtīgi svarīga. Tas ir nozīmīgi ne tikai, lai iegūtu daudzkārt prasīto konkrētas finansējuma līnijas turismam. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ir svarīgi paredzēt resursus turismam, inovācijas un konkurētspējas programmas ietvaros, un arī, lai veicinātu un aicinātu dalību valstis izmantot lielu resursu daļu, kas jau ir pieejama struktūra fondu ietvaros, lai varētu stiprināt turisma nozars eh, konkurētspēju. Ir pieejami resursi, kuri ļoti bieži netiek izmantoti, nav pietiekami redzami, nav pietiekami viegli izmantojami, un uh, ir jādod iespēju tos vienkāršāk izmantot. Un visbeidzot, e, konkrēti soļi, ko es gribētu redzēt jūsu programmā, ir e, būtisks akcents uz nepieciešam pār, nepieciešamību pārskatīt ceļošanas, e, organizēto ceļojumu direktīvu. Jūs nosaucāt vulkāna izvirduma epizodu, tāpat arī E, tuvo austrumu notikumus, um, kas notiks turismu sezonu sākumā, un tāpēc ir nepieciešams pārskatīt šo turismu direktīvu. Un, manuprāt, ir nozīmīgi izveidot tekstu, uh, ar kuru mēs varam strādāt. Tālāk, vēl viens svarīgs jautājums mūsu komitejā ir mūsu turismu piedāvājumu kvalitāte. Mēs izlēmām dom, galvenokārt koncentrēties uz Eiropas turismu stratēģiju, tā kā tirgus ir palielinājies, tad mēs varam piesaistīt Eiropas kontinentā desmitots miljonu potenciālu turismu no citiem kontinentiem, un šo izaicinājumu mēs varam at, uh, risināt, investējot kvalitātes jautājumus. Un es domāju, ka ņemot vērā diskusijas, kas notiek ar dalībvalstiem un nozars speciālistiem, lai veidotu Eiropas uh, kvalitātes atsauces šajā sakarā, un dažās valstīs jau darbs notiek pie tā. Es aicinu jūs e, tam sniegt atbalstu, jo tikai ar kvalitatīvu attīstību mēs varēsim risināt šo globālo izaicinājumu. Tālāk. Uh, Vēl viens jautājums. Tā saucamās iznirstošās valstis, vai pareizāk sakot, tās pat vairs nav iznirstošas, bet tās jau ir iznirušas, pietiekami attīstījušās, un šis ir vīzu jautājums, kas ir ļoti būtisks. Tā ir kompetence, kas attiec uz iekšlietu ministriju, ārlietu ministriju, bet ikdienā mēs redzam, cik Eh, lielā mērā ikdienas tiesības aizsargāt savas robežas, kontrolēt iebraucošos, un mēs apzināmies, ka šī politika ierobežo konkurētspēju. Tas nozīmē, ir pārāk lielas atšķirības termiņos, vīzu izsniegšanas veidos, kas Eh, traucē turismu industrijai. Tad vēl dažas jūsu citu nosauktās prioritātes jaunās tehnoloģijas. Eh, šajā sakarā komisija strādā un mums ir eh, mikro un mazo uzņēmumu rīcībai jādod maz maksājošas tehniskas iespējas, tā varētu attīstīt Eiropas galamērķus internetā. Un paralēli ir jārunā par informāciju inovācijām visos līmeņos. Par apmācību tas nozīmē apmācīt ne tikai personālu, kas strādā ar klientu, nevis, ne tikai pavāru bārmeni vai, vai e, restorānu īpašnieku, bet apmācību, kas palīdzētu piesaistīt turismus no citiem kontinentiem. Jo turismu plūsmas Eiropā. Ir e, pagaidām Eiropas pilsoņu turismas, mums ir jāiegūst citu e, kontinentu izaicinājumus. Un uz tikšanos Krakovā. Paldies! Nākošais runātājs Danēlis. Ε, e, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας εδώ και για αυτά που μας είπατε. Ως γνωστό... Paldies priekšsēdētāji, paldies ministras kundze par prezentāciju un par komentāriem. Turisms tik tiešām šobrīd tiek veidots kā eiropeiska politika, Eiropas kompetenci šeit tiek izveidots tie ir tie pirmie kopīgās politikas nedrošie soļi, kurus mēs pieredzam šobrīd. Ņemot vērā to, varbūt jūs varētu mūs iepazīstināt ar praktiskajām iniciatīvām, kuras esat paredzējuši īstenot un uzsākt, lai mēs varētu nodemonstrēt, ka mēs uztveram šo virzību nopietni, ka mums ir Eiropas turismu stratēģija. Otrakārt, es domāju, ka ir milzīgas pretrunas. Mēs visi sakam, ka turisms ir ļoti svarīgs, tas ir darba vietu radītājs, tāpat arī rāda ekonomisko uh, pēļņu. Uh, šajā te sarežģītajā krīzes laikā turismam varētu būt īpaša loma. Mēs saistām ar to ļoti lielas cerības, domājam, ka tas varētu palīdzēt vietējām ekonomikām. Taču, diemžēl, tas neparādās budžeta plānos. Ne patreizējā budžetā, ne arī tajā daudzgad finanšu schēmā, par ko šobrīd spriežam kur mēs ņemsim naudu, ja vēlamies šo jauno kompetenci Eiropas Savienībā attīstīt. Kā jau es teicu, ir šīs idejas vēl tikai pašos pirmsākumos. Mēs eh, gaidām priekšlikumus no komisijas, atbalstu no padomas. Varbūt jūs varētu komentēt šo pretrunu starp mūsu ambīcijām un naudu. Fidanses kungs pieminēja kādu jautājumu, ko es gribētu paturpināt. Vai mēs varam no jums gaidīt jau kādas iniciatīvas attiecībā uz pakotņu ceļojumu direktīvu? Šobrīd mēs redzam lielus kropļojumus. Nav vienlīdzīgi spēles noteikumi visiem tirgus operatoriem. Ir jāņem vērā sociālā, civilizācijas dimensija, Tālāk jautājums par turistu vīzām un to izsniegšanu. Šīs jautājums ir ļoti svarīgs. Mums ir jāatvieglo iekļūšana Eiropā. Paldies, nākamais runātājs Krāmerkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es no savas puses gribētu pateikties ministrei par runu. Gribu jums un arī visai pol polijas prezidentūrai novēlēt labu ceļvēju jo tas mums visiem nāktu par labu. Jūs runājat par ilgtspējību turismu, man bija prieks to dzirdēt. Jūs zinat, ka turisms uh, var arī kaitēt citām nozarēm. Jūs runājāt par Krakovu, par turisma fórumu no 5. līdz 7. oktobrim. Kāds būs galvenās tēmas? Savulaik Madridē mēs runājām par kultūras takām, kas bija galvenā tēma. Kāda būs galvenā tēma Krakovā? ja mēs runājam par ilgspējīgu turismu, tad velotūrismam šeit ir īpaša loma. Eiropas parlaments ir apņēmies izveidot eiro velotīklu starp dažādām Eiropas pilsētām. Vai atbalstīsiet padomē šo ideju? Ja atbalstīsiet, tad kādas atbalsta iespējas jūs domājat izvērst? Nu, piemēram, infrastruktūras izbūve, signalizācijas izbūve. Vai jums Polijā ir jau tādi projekti ieviesti? kurus varētu uzskatīt par piemēriem citām valstīm veloceļoņu izbūvēju. Vēl es gribēju runāt par turisma protokolu. es gribētu dzirdēt, kas notiek ar šo turismu protokolu. Vai jūs darīsiet kaut ko, lai šis protokols tiktu īstenots dzīvē? Ja mēs runājam par lētajām aviolīnijām, tad eh, parasti tas ir masveida turisms, kas tiek organizēts un labumu gūst lielu uzņēmumu. Taču, ja mēs veidojam ilgspējīgu turismu, tad lielākoties to vāda mazie vidēji uzņēmumi un viņi gūst arī pēļņu. Varbūt, ka tas ir ļoti interesanta nozara un mēs varētu to eh, atbalstīt. Kāda ir jūsu stratēģija šajā jomā? Un pēdējais. Polijā nav iespējams braukt par kādu no jūsu upēm līdz Kaļiņingradai. Tālāk ir robeža un nav iespējams eh, turpināt ceļu pa šo upi. Vai jūs varētu iesākt sarunas ar Krieviju? kuru mērķis būtu atvērt tālāko ceļošanu pa Kaļiņingrads ter apgabalu teritoriju. Tas man ļoti interesē, jo tas būtu labs veids, kā mēs tālāk atveram šo aizdzelzs priekškara esošo tāku. Ajēlas Sendergunds. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribu pateikties ministras kundzei par sniegto informāciju un e, novēlēt vislabāko veiksmi prezidentūras laikā. Es gribu sacīt, ka Mums ir ārkārtīgi nozīmīgs izaicinājums un juridiskā bāziņa, un arī ņemot vērā finanšu perspektīvas, un tāpēc e, Krakovā būtu jānorādā, jānosūta spēcīgs signāls, ka jāizmanto šī juridiskā bāze, lai varētu nosūt runājot par 2014. un 2020. gadu, ka mums ir jāsagatavo programma, un tāpēc, runājot par iekšējo turismu, pēc jūsu pieminētās iniciatīvas, Kalipso iniciatīvas, kas beidzas šogad, un ka, kuras pozitīvās sekas ir mobilizēt eh, bāzes eh, turismu, pamata turismu, bet E, būtu nepieciešams piešķirt daudzveitīgāku piedāvājumu. Es domāju, ka vēl aizvien Eiropā šodien mēs runājam, protams, par ārējo tirgu, taču vēl aizvien ir ļoti daudz Eiropas pilsoņi, kuriem ir nozīmīgi Eiropas maršruti, un mums vajadzētu uz konsolidēt, ja tīpaši ņemot saistībā ar jauniem e, tēmatiem veselības aizsardzības, kulturāliem un citiem. Un, Tāpēc mums būtu jāstiprina integrēto rezervēšanu sistēmu. Uh, Eh, ko mēs mēģinam konsolidēt eh, transporta sistēmā un kas kļūst īpaši nepieciešama, ņemot vērā vulkāna izraisītādus nu, eh, notikumus. Jūs zināt, ka turisti individuālie strādā ar rezervācijas sistēmām un nespēja atrast šīs integrētās rezervācijas iespējas, un tas rada lielu frustrāciju. Es domāju, ka mēs varam to panākt kopīgi. Tāpat informācija par pasažieru tiesībām, jo mēs nonākam pie likumdošanas, kas darba darbojas, taču katru reizi mēs saskaramies vēl aizvien ar uh, uh, pa, no, eh, gadījumiem, kad ne, Eh, netiek pietiekami sniegta un eh, apzināta informācija no pasažieru puses. Tāpēc mums ir jāveido kvalitatīvs līmenis Eiropas līmenī un ir nepieciešama nozīmīgas eh, izglītošanas programmas. Tāpat arī es gribētu atgādināt nepieciešamību pēc pilnīgu maršrutu izstrādes. Šobrīd jūs zināt, Eiropa strādā ar galamērķiem, piemēram, Spānija, Francija, apvienotā karaliste. Ka, vārdu sakot, galamērķi ir ļoti lokalizēti un un īsi, bet mums vajadzētu domāt par eiropeiskāku mērogu, kur tiek papildinātas zināšanas, iebraukšanas vienā valstī, teiksim, Francijā, Parīzē, un pēc tam brauciens turpinās citā valstī, lai varētu apzināt šo Eiropas kapacitāti, gastronomiskās iespējas, Eiropas dažāda kultūras mantojuma iespējas um, un tā tālāk. Un visbeidzot, vīzu jautājums. Tas ir būtisks pilnīgi visur, kur vien mēs dodamies, mēs saskaramies ar eh, šo prasību. Šis temats eh, nav eh, ekskluzīvi jūsu kompetencija, tas ir daudz plašāks, taču būtu nozīmīgi panākt to, lai turismam mēs varētu to atvērt eh, pasaules līmenī, mums ir jādod iespēja atvieglot turistu grupām šī iespēja izmantot eh, vīzas, saņemt vīzas, un tāpēc ir jāsadarbojas ar vēstniecībām, un mums ir jādod iespēju iebraukt un piešķirt šo iespēju mūsu vēstniecībām visām. Paldies, Zemkas kungs! Więc ja chciałem przede e, Paldies, gribu sirsnīgi pateikties ministrei par ļoti interesanto prezentāciju. Es gribētu skatīt divus jautājumus. Mēs visi zinām, ka turisma attīstība ir atkarīga no dažādiem aspektiem - dzīves līmenis, dzīves kvalitāte, E, cilvēku dzīves mērķi, un arī daudz kas ir atkarīgs no politiskās situācijas konkrētajā valstī, sarežģītā situācijā pilsēta, ne, cilvēki pilsoņi nevēlas apmeklēt šo vietu un tā tālāk. Un visbeidzot, ja ir kāda dabas katastrofa vai kaut kas, ko mēs nespējam ietekmēt, kāda nepārvarama var, tad es gribētu tomēr vērst uzmanību uz lietām, ko mēs varam ietekmēt Eiropas līmenī. Un tālāk gribu jautāt ministras kundzei, domājot par turismu attīstību, pievērst uzmanību divām lietām. Pirmkārt, dažkārt e, Eiropas Savienība paraksta vienošanās ar valstīm, piemēram, pavisam nesen parlaments pieņēma dokumentu sadarbībai starp Eiropas Savienību un Dienvidkoreju. Šobrīd mēs strādājam pie līdzīgiem dokumentiem sadarbībai starp Eiropas Savienību un Ukrainu un Moldovu. Un e, Gribētu zināt, kā tas ietekmēs e, autobūvi, citas nozars un arī kamēr mēs apspriežam šādus nolīgumus, aicinu vienmēr domāt pār ietekmi uz turismu. Tas ir pirmais jautājums. Mēs eh, dažkārt to aizmirstam un paturot prātā turismu apjomu, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Otrkārt, es gribētu atbalstīt visus kolēģus, kuri runā pār Eiropas Savienības un dalību valstu politikām attiecībā uz vīzām. Es nosaukšu polijas piemēru, jums varbūt nebija laika to piemērēt. Ieviešot eh, Schengenes eh, līgumu Polijā. Tas eh, lielā mērā ietekmēja turismu Polijā no valstīm, kas, no to valstu puses, kas ir ārpus Polijas. Un es gribētu, lai turisms būtu tā komisāra darba kārtībā, kas atbilst par iekšējiem aspektiem. Tad, kad mēs sakām A, ir jāsaka arī B, ir jādomā par drošības jautājumiem un kā tas ietekmēs turismu visā Eiropas Savienībā. Ministre, e, daži punkti es gribētu e, Eh, sacīt, eh, pirms dodu vārdu ministrei par ceļošanas paketi runājot, tas ir vairāk, tā ir vairāk iekšējā tirgus kompetence, un transports un turismas tomēr būtu ar savu, savu eh, skaidru lomu, tomēr esmu runājis ar iekšējā tirgus komitejas priekšsēdētāju, viņš to arī atzīst, un pirms mēs kaut varam visi kopīgi aicinātu komisiju nākt eh, klajā ar eh, pilnīgu pārskatīšanu organizēto ceļojumu direktīvai. Un tālāk runājot par eh, zemo izmaksu līdzsabiedrībām. Mums ir jāsakārto jautājumu un par vīzām Man tiek stāstīts, ka tad, kad jūs nolaižaties Hitrova Londonā, kā ārvalsts turists, kas vēlas apskatīt apvienotās karalistas brīnums, jūs sagaida liela zīme, liels uzraksts veicam apvienotajā karalistē, un tālāk pirmais uz, jautājums, ko jums uzdot robežas apsārdze, ir, cik ilgi jūs domājat palikt, kas nav visai, eh, visai apsveicoši vai sagaidoši. Es nezinu, vai tā ir pasu kontrola vai kurš, bet katrā ziņā neviens no šiem darbiniekiem nekādā eh, veidā jūs laipni nelūdz, nerada tādu iespaidu, ka atmosfēra ir, ir aicinoša. Un visbeidzot, Krakovs konference par to runājot. Jūs sacījāt, ka uzsvars būs uz konkurētspējas uzlabošanu Eiropas turismam. Manuprāt, tas ir svarīgs temats, kas mums ir jāskata, taču mums ir jāapzinās arī tas, ko mēs varam piedāvāt Eiropā. Pirms mēs runājam par to, cik konkurētspējīgi esam, un es tik tiešām neticu, ka Mēs esam eh, eh, pārdevuši kā turismu galamērķi Eiropas Savienību, jo katra dalībvalsts ir, ir e, sargājusi savu kaudzīti pagātnē, bet, manuprāt, e, ma, viens dodas, viens dodas velotūrismā, cits eh, slavina mūsu industriālo mantojumu, cits kultūras mantojumu, un eh, mēs tādā veidā varam piesaistīt turismu, eh, kur parasti turismu nav, jo tās ir industriāli, tie ir industriāli apgabali, kur. Un varētu mūsu turisti apmeklēt tādas uh, arī šāda, šo mūsu vēstures aspektu. Tādā veidā mēs varētu veidot plašu, um, visaptvarošu audeklu turismam, un es atcaucos šeit uz Fidanzas kungs ziņojumu, tā Jāni priekšlikumiem. Un, sākt atzīt to, ka Eiropas turisms ir mazliet vairāk nekā Alpi un uh, pludmales. Un, manuprāt, šis punkts ir ārkārtīgi uh, būtisks. Un tagad ministrs kundze vārds jums. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję panie przewodniczący, panie panowie posłowie za wszystkie. Liels paldies. Uh priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, liels paldies par uh, uzdotajiem jautājumiem. Daži no tiem bija par vienu un to pašu tematu, un, lai taupītu laiku, centīšos uh, jautājumus sagrupēt, lai ietaupītu laiku. Uh, bija runa par uh, finansiāliem pasākumiem turisma un vīzu jomā. Es gribu teikt, ka polijas prezidentūrā šie divi aspekti ir izšķiroši svarīgi. Polijai ir konkrēta pieredze attiecībā uz jauno vīzu režīmu, un tas arī ir būtiski ietekmējis turisma attīstību mūsu valstī. Lai reklamētu, popularizētu Eiropu kā turisma galamērķi, e, vīzu jautājums arī ir ļoti būtisks. Mēs turpināsim jau iepriekš sākto darbu, Un mēs centīsimies veicināt uh, to, ka Eiropas Savienības kopīgi izdod vīzas arī trešo valstu pilsoņiem. Uh, laika posms 2014, 2020 mums šķiet ļoti svarīgs un ir jādomā par turisma finansējumu par tā iekļaušanu pašreizējos finanšu mehānismos. Paturot prātā, kāds ir pašreizējais, kāda ir pašreizējā daudzgad finanšu schēma, eh, šeit, protams, situācija nav tik vienkārša, bet ir iespējams iestrādāt turismu kohēzijas politikā, eh, reģionālajā politikā, struktūra fondos. Un uh, ir iespējams veicināt uh, ar to starpniecību turismu tālāku attīstību. Un mēs uh, vēlamies uzlabot uh, direktīvu 3. Uh, 114, at, lai veicinātu turismu attīstību gan Eiropas Savienībā kopumā, gan atsevišķās dalību valstīs. Mēs iestājamies par šās direktīvas pārskatīšanu, jo šobrīd mēs eh, nedaudz atpaliekam no iecerētā darba grafika. Tomēr viss eh, virzās uz priekšu un mēs jau strādājam pie pārskatīšanas. Mūsu pieredze ar vulkāna izvirtumu, vulkānu pelniem, kas traucēja satiksmi, apliecina, ka ir nepieciešams uh, to darīt. Atbildot uz priekšsēdētāju un citu deputātu jautājumiem, uh, Es gribu teikt, ka mēs vēlamies pievērsties Eiropas komisijas paziņojumu pirmajam aspektam, proti konkurētspējai, bet ko tad īsti tas nozīmē? Mums ir uh, jādomā par jauno tehnoloģiju informācijas, it īpaši informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu turismā, par uh, piekļuves nodrošināšanu maziem vidējiem uzņēmumiem un par mikro uzņēmumiem šai nozarē. Runājot par konkurētspēju, tas ietver arī jaunu konkurētspējīgu produktu piedāvāšanu. Piemēram, uh, par to, ka varētu turisma jomā iekļaut arī industriālā kultūras mantojuma apmeklēšanu. 22. septembris ir starptautiskā turisma diena, to mēs esam iecerējuši atzīmēt, un eh, tas dod mums iespēju arī praktiski demonstrēt, kā, starp, eh, kā uh, Par turismu objektu var kļūt arī industriālā kultūras mantojuma objekti. Par nolīgumu parakstīšanu ar trešajām valstīm. Protams, ir vērts iekļaut turismu arī šajos nolīgumos, it īpaši tajos, par ko mēs pašreiz vedam sarunas ar Ukrainu, ar Moldovu, un šie nolīgumi noteikti ietekmēs arī turisma attīstību. Tālāk Krāmēra kungs uzdeva jautājumu par velotransportu un polijas pieredzi šai sakarā. Tā ir bijusi mūsu prioritāte pēdējo divu gadu laikā. Mēs apzināmies, ka tas ir ilgtermiņa projekts un pašreizējā finanšu schēmā ir paredzēts finansējums velocēliņu izbūvēja piecos Austrumpolijas reģionos, lai uh, varētu izveidot trūkstošo infrastruktūru. Mēs uh, vēlam piedalāmies uh, Eiropas velo ceļa 13 izveide. Mums ir izstrādāta arī stratēģija, kā šo, šo projektu virzītāt uz priekšu. Finansējums jau ir arī eh, rodams eh, pašreizējā finanšu schēmā. Tālāk par kvalitātes apzīmējumiem. Jā, mēs atbalstām šo ierosmi bet tai pašā laikā mums nevajadzētu atkārtoties un radīt pārāk daudz dažādu apzīmējumu, marķējumu. Būtu varbūt koncentrēties labāk uz pāris svarīgākiem jautājumiem turisma jomā Eiropā. Ir tīpaši domājot par turistiem, kas Eiropā ierodas no uh, citiem reģioniem. Kā Senders kundze te norādīja, uh, ir uh, svarīgi attīstīt reģionālo turismu Eiropā. Ja šie reģioni tiek popularizēti citviet pasaulē, piemēram, Japānā, SV, Ķīnā, uh, ar apvienotiem turisma projektiem. Šī pieredze ir uh, veiksmīga un ir vērts turpināt šādus pasākumus. Un es ceru, priekšsēdētāja kungs, ka esmu atbildējusi uz uzdotiem jautājumiem. Jā, vēl par uh, ūdens, uh, iekšzemes ūdens ceļiem šo jautājumu uzdeva Krāmer kungs. Un uh, par situāciju attiecībās ar Krievijas federāciju. Šeit sarunas ir, uh, oficiālā sarunas ir jau pabeigtas uh, par Kaļiņingradas reģionu. Šeit jau navigācija teorētiski ir iespējama. Bet, zināms, sarežģījums varētu izraisīt vīzu uh, izsniegšanu. Mēs vēlētos uh, nodrošināt šā projekta gludu norisi. Tālāk par Kalipso projektu. Polija arī tajā piedalās kopā ar Portugāli un Spāniju. Mēs īstenojam atsevišķus projektus. Šī projekt, šis projekts, šī programma ir vērsta pret uh, um, uz to, lai pārvarētu turisma sezonālo raksturu un vienlaikus veidotu tādu sociālo turismu, lai uh, arī turisms būtu pieejams pensionāriem, invalīdiem, jauniešiem, bērniem. Uh, kopumā visām tām grupām, kam ir grūtāk uh, izmantot turismu pakalpojumus. Es pateicos visiem deputātiem par uzdotiem jautājumiem, ceru, ka esmu uz tiem atbildējusi. Priekšsēdētājs, liels paldies jums, un uh, mēs uh, ceram uz veiksmīgu sadarbību ar jums turisma jomā, uh, sadarbību ar Polijas prezidentūru un tiksimies vēl uh, turpmāko sešu mēnešu laikā. Un liels paldies, ka atbildējāt uz mūsu jautājumiem. Okay, to... Godātie kolēģi, Vai ir vēl kādi citi jautājumi, ko jūs gribat pieteikt šai sēdē? Ja šādi jautājumi nav, tad gribētu jums atgādināt, ka nākamā transporta komitejas sēde notiks Briselē 30. augustā pulksten trijos pēcpusdienā. Līdz ar to gribu jums visiem novēlēt brīnišķīgas brīvdienas, arī tulkiem, ceru, ka viņi varēs labi atpūsties, tāpat arī visiem mūsu darbiniekiem. Ceru jūs visus atkal redzēt ļoti atpūtušos augusta beigās. Lielas paldies! Līdz ar to šīs dienas sēd beigusies redzēšanos.